Dear colleagues, I think that... Kolēģi, ir laiks sākt. Vēlētos vispirms sveikt komisāram at kandidātu vidas un pārtiks drošuma jautājumā Andru Kaitkungu un pārējušu savu dzimto valodu. komisāra atbildības joma nav tikai viena, tā ir diezgan plaša. Nepieciešams uzlabot veselības aprūpi, piekļuvu veselības aprūpi, pārtiks drošumu jautājums arī. Viņš ir sirds asinsvadu ķirurgs vairāk kā 20 gadu pieredze, bijis arī veselības protams, ministrs un 2012 līdz 2014 gadam, tā ir skaitā Lietuvas prezidentūras ietvaros. Kopumā viņam vairāk kā 20 gadu pieredze strādājot Lietuvas parlamentā, bijis e, deputāts sešos parlamentu sasaukumos, Eiropas Savienības lietu komitejas priekšsēdētājs saimā Kā jūs zinat, šo, šo eh, uzklausīšanu organizē vidas komiteja, bet piedalās arī lauksaimniecības komiteja, kā iesaistītā komiteja. Kopā mums ir 45 runātāji, būs 6 no tiem no lauksaimniecības komitejas. Es atgādināšu, ka saskaņā ar vadlīnijām parlaments vēlē, eh, vērtē komisāru kandidātu balstoties uz viņu vispārējām kompetencēm, personīgo neatkarību, Eiropas eh, saistībām, izvērtē viņa zināšanas par atbildības jomas, jautājumiem un komunikācijas spējas. Pirms uzklausīšanas eh, viņš ir atbildējis arī uz mums uzdotajiem jautājumiem. Atbildes to angliski tulkojumi ir izplatīti deputātiem 26. septembrī. Mēs sāksim ar to, ka dosim eh, komisaram kandidātam iespēju uzrunāt mūs eh, ne, nevairāk kā 10 minūtes, un noslēgumā jums būs 5 minūtes noslēguma uzrunai. Pēc ievada sekos 45 jautājumi, kas tiks sadalīti četros blokos. Pirmā kārta būs septiņi garāki jautājumi, 5 minūtes katram, pēc, kur būs iespēja uzdot jautājumu un atbildēt un precizēt minūte jautājumam, divas minūtes atbildēju, viena minūte papildinošam jautājumam un viena minūte atbildēju šo papildinošo jautājumu. Tālāk būs otrā kārta, 26 īsi jautājumi, 3 minūtes kopumā. Tos uzdos NV komitejas locekļi. Viena minūte jautājumam, divas minūtes atbildēju. Trešā kārta Tur būs jautājumi, īsi jautājumi no agrī komitejas. Un noslēgumā septiņi īsi jautājumi no NV komitejas locekļiem. Lai varētu pabeigt darbu laikā, būs nepieciešams pieturēties pie laika grafika, jo uzklausīšana nedrīkst būt ilgāk par trim stundām, līdz ar to aicinu visus pieturēties pie laika grafika. Piecas sekundes dodu papildus laiku deputātiem, 10 sekundes komisāram un kandidātam, pēc tā tiks atslēgts mikrofons. Zvaigznīt ekranā liecinās par brīdinājumu, ka tūlīt beigsies laiks. Katrā ziņā mans āmurīts atgādinās jums, ka jums ir jābeidz savu izteikumu. Tulkojums būs pieejams 23 valodās, līdz ar to visi eh, runātāji varēs izmantot dzimto valodu. Mūsu uzklausīšana tiek raidīta tiešraidē internetā, parlamentu mājaslapā, un no turienes būs iespējams arī ierakstu lejuplādēt. Un tagad aicināšu komisāram at kandidātu Andru Kaiškungu izteikt.